deklarāciju par to, ka viņi neņem nekādu citu amatu, kas nebūtu atbilstīgs Eiropas parlamenta deputātu uz, uzdevumiem. Tālāk. Konservatīvo un reformistu grupas vadītājs ir man informējis, ka Edvards Makmilans Skots vairs nav šīs grupas deputāts. Šis lēmums stājās spēkā šī gada 20. jūlijā. Tālāk Eiropas Tautas partija un sociālistu un demokrāta grupa, konservatīva un reforma, reformistu grupa un brīvības un demokrātijas Eiropas grupa ir informējusi mani par izmaiņām komiteju sastāvā. Sarakstu ar vārdiem atradīsiet šīs sanāksmes protokola lapusēs. Ja nav nekādu iebildumu un ne, netiks iesniegts nekāda veida izmaiņas šai protokolā līdz šīs sanāksmes beigām, tad uzskatīsim